balsosim. Nākamais šās priekšpusdienas darba kārtības punkts ir padomas un komisijas paziņojumi par vai Erasmus programmas pastāvēšana ir apdraudēta. Un tagad vēlreiz vēlētos dot vārdu Mavro Janis kungam. Lūdzu. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Dorisa Paka, cienījamie deputāti, komisāra kungs. Padome pilnībā piekrīt priekšstatam par to, ka Eiropas ekonomikas izaugsmas perspektīvas ir saistīts ar mūsu cilvēku kapitālu, mūsu iedzīvotāju uh, izglītības līmeni un kompetences līmeni. Uh, Šeit Erasmus programma ir viena no visveiksmīgākām Eiropas Savienības programmām izglītības sektorā. Tāpēc vēlos jums apliecināt, ka mūža izglītības programmas finansēšana 2012. un 2013. gadā netiks apdraudēta. Par 2012. gadu runājot, varam teikt, ka padome ir sākusi analizēt komisijas priekšlikumu kas tika piedāvāts sestajā grozītājā budžetā, un mūsu nostāja par uh, šo, uh, šiem budžeta grozījumiem tiks paziņota pēc iespējas ātrāk. Attiecībā uz 2013. gada apropriācijām tiks lemts kopā ar parlamentu un padomi uh, budžeta sarunu gaitā. Esmu pārliecināts, ka budžeta iestādes panāks vienošanos attiecībā uz 2013. gadu budžetu novembrī, tieši tā kā to paredz pamatlīgums. Runājot par nākotni attiecībā uz mūža izglītības programmām, viena no kurām ir Erasmus, jūs zināt, ka šobrīd notiek sarunas pār nākamo daudz gadu finanšu plānu, kas skars 2013. gadu līdz 2020. gadam, un šīs sarunas joprojām ir procesā. Un prezidentūra darīs pilnīgi visu, lai šīs sarunas par programmu būtu pēc iespējas ātrākas. Te pašā laikā es nevaru šobrīd teikt vairāk un apsolīt vairāk, jo ir nepieciešams gaidīt sarunu risinājumu. Paldies priekšsēdētē. Liels paldies ministra kungam! Un tagad lūdzu komisāra kungs Levandovska kungs. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, ministra kungs. Pēdējās dienās bija diezgan daudz jautājumu un dažādu uzskatu par to, kas notiks ar Erasmus programmu. Uh, arī masu mēdījos ir izplatīti dažādi viedokļi un arī uh, daudz viedokļu par to, ka situācija nav skaidra. Tāpēc ir ļoti labi, ka mēs varam precizēt šo situāciju. Manuprāt, ir ļoti svarīgi Erasmus problēmu uh, risināt nevis atsevišķi, bet tādā plašākā skatījumā attiecībos to, kas reāli notiek ar uh, Eiropas budžeta līdzekļiem. Ja mēs saprotam, ka Eiropas budžeta līdzekļu trūks ne tikai Erasmus programmai. Šeit mēs runājam par 2012. gadā piedzīvotu, kur uh, trūka finansējumu tādai ļoti redzamai programmai. Finansējumu trūkst 2012. gadā tieši sociālajā fondā, lauku attīstības programmas, uh, struktūrālojas fondos, kā arī Eiropas Savienības ārējos uh, pasākumos. Tieši tādēļ mēs šobrīd piedāvājam grozīt arī šī gada budžetu. Kohēzijai un uh, lauku attīstībai paredzētie līdzekļi tiks piedāvāti arī uh, sadaļai 1A, kurā ir konkurētspējas palielināšana, un tas Tur iekļaujas arī Erasmus programma un uh, iekļaujas arī arodu izglītība un iespēja arī pieaugušiem turpināt izglītoties. Arī skolas varēs piedalīties šajās programmās. Un viena no sensitīvākajām programmām ir tieši studentu mobilitātes programma Erasmus. Un kas ir uh, nepieciešams šajā sadaļā? Šobrīd ir nepieciešams 6 miljoni eiro. Un tas iekļauj dažāda veida programmas. Līdz šī gada beigām ir, visām programmām ir vajadzīgi 180 miljoni. 90 miljoni tiks atvēlēti tieši Erasmus programmai. Jūsu skaidra nostāja par to, ka ir nepieciešams nodrošināt visā Eiropā studentu mobilitāti, uh, izglītības līmeņu pieaugumu, Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas skar, skar ne tikai šodienu, tas skar arī nākotnes perspektīvas, piemēram, um, daudz gadu finanšu perspektīvu 2014. līdz 2020. gadam, un tāpēc arī mūsu darba kārtībā ir nepieciešams šos aspektus iekļaut, mm, ņemot vērā to, ka jauniešu vidū bezdarba līmenis ir ļoti augsts un ka ir nepieciešams radīt uh, tādu unikālu iemaņu paketi tā, lai jaunieši var veiksmīgi konkurēt. Un uh, mums ir arī programma Erasmus visiem. Bet tagad runāšu konkrēti par Erasmus 2012.13. gada perspektīvu. Eiropas parlamentam noteikti ir visas tiesības uh, teikt, ka mm, programma ir apdraudēta. Uh, šobrīd ir tāda situācija. 99% no tā, kas šobrīd ir mūsu uh, rīcībā, ir jau nosūtīts uh, nacionālajām aģentūrām Eiropā un citur. Bet mēs tagad runājam ne tikai ar aģentūrām, kas darbojas Eiropas Savienībā. Šeit uh, Erasmus programmā piedalās 33 dalību valstis, arī Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija, Šveice, Horvātija. Tātad 99% no tā, kas bija pieejams 2012. gadā, jau ir nosūtīts nacionālajām aģentūrām, un šo aģentūru kopējais skaits ir 33. Arī attiecībā uz šo gadu mums ir uh, prasījumi attiecībā uz 160 miljoniem, un nākamgad arī mēs sagaidām diezgan liels pieprasījumus. Tikai dažas valstis, Bulgārija, Rumānija, Somija, Kipra nepiesakās papildu finansējumam, savukārt visas pārējās valstis piesakās papildu finansējumam. Tāpēc ir nepieciešams grozīt arī šī gada budžetu. Un mēs esam aprēķinājuši, cik mums ir vajadzīgs. Tātad runājot par visām izglītības un apmācības programmām, tie ir 180 miljoni. Erasmus vajadzībām ir pusi no šīs summas - 90 miljoni. Uh, Protams, ministram Maurijānī ir absolūta taisnība. Mums ir jādara viss, lai Erasmus programma 2012. un 2013. gada sākumā ir programmas funkcionēšana jānodrošina, jo mēs jau esam nosūtījuši naudu finanš, nacionālās aģentūrās. Taču, ja mēs tagad nesaņemsim papildu finansējumu, tad 2013. gadā radīsies nopietnas problēmas jo tādu universitātes samazinās. Studentu mobilitātes programmu 2013. gadā. Tāpēc es jūs aicinu palīdzēt mums, un tas tāds lūgums arī prezidentūrai. Darīsim visu, ko mēs esam solījuši, respektīvi 2013. 12. gadā uh, palielināsim finansējumu uh, un attiecīgi neradīsim problēmas e, šai ārkārtīgi svarīgai un vērtīgai programmai 2013. gadā kopā mums sanāks. Much, komis uh, Paldies komisāru kungam, un tagad uh, došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmajai došu vārdu Dorisas Pakas kundzei EPP grupas vārdā. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, Padomas priekšsēdētājs ļoti rūpīgi klausījos, ko jūs teicāt, bet man trūks ticības. Kāpēc mēs vispār esam šeit? Manuprāt, tā ir liecība par to, ka ir trūkums, un tas attiecas uz parlamentiem. Mēs šeit nerunājam par to, ka ir nepieciešams tikai palielināt līdzekļus vienkārši tādēļ, ka komisija ir slikti strādājusi. Nē, tas ir tādēļ, ka nacionālās valstis netiek galā ar to, ko viņi ir solījuši, ko viņi ir solījuši jauniešiem. Ir nepieciešams darīt visu, kas ir vajadzīgs, tas, ko politiķi runā visu laiku, cik svarīgi ir izglītoties un cik svarīgi ir doties uz ārzemēm, lai gūtu papildu pieredzi. Saskaņā ar Boloņas procesu uh, mēs šobrīd uh, nebaudām to, kas mums būtu jābaida, jābauda. jābauda Mums ir dažāda veida programmas, un Erasmus ir viena no centrālajām programmām. Daudziem jauniešiem pat ar Erasmus programmas finansējumu uh, ir diezgan sarežģīts uh, pasākums, lai jums nerastos priekšstats, ka, uh, priekšstats, ka viss ir ļoti viegli. Un tagad iedomājieties pat arī šie solījumi. Um, netiks ievēroti, un it īpaši tas attiecās uz tiem, kuriem ir ārkārtīgi svarīgi iegūt šo šo Erasmus finansējumu. Ir ļoti svarīgi, lai 2020. gadam mēs sasniegtu mūsu mērķi tā, lai pēc iespējas vairāk jauniešu varētu būt mobili, varētu doties uz ārzemēm un piedzīvot šo uh, iespēju uh, iepazīties ar citu kultūru. Un, manuprāt, nepietiek ar to, ka mēs pasakam, mums trūks naudas, mēs neko nedarīsim. Manuprāt, ir ļoti svarīgi darīt visu, ko esam solījuši, tā lai uh, mūsu jaunieši neciestu, jo gal galā uh, šeit mēs runājam arī par mūsu pašu bērnu nākotnē. Lielas paldies, Lūdzu, Hannes Svoboda. Viena. Paldies. Kad uh, Es studēju Vīnē, toreiz eh, programma Erasmus nebija. Tagad daudziem jauniešiem Eiropā ir iespēja un būs iespēja, bet eh, tomēr Eiropā mēs daudz runājam par to, kad ir nepieciešams augstas kvalifikācijas, zināšanu augstākais līmenis, cik svarīgi ir zināt valodas. Un šobrīd eh, runājam arī par to, ka Erasmus programma ir varbūt apdraudēta. Uh, Diez vai turpmāk dzīvē jauniešiem būs iespēja visu mūžu nodzīvot vienā pilsētā, vienā valstī. Es vēlētos Eiropā runāt par to, ka mums vēl bez nacionālās, vēl bez reģionālās identitātes būtu jāuzskata sevi par eiropiešiem. Un tad Eiropas identitāte tiešām kļūs taustāma. Ir ārkārtīgi interesanti vērot, ka valstīs, kurās lielākā daļa studentu vēlas izmantot Erasmus programmas piedāvātās iespējas, šīs valsts vēlas samazināt Erasmus budžetu. Es pilnībā piekrītu komisāru teiktajam, paldies, ka jūs iestājaties par šīs programmas dzīvotspēju. Mavrojatas kungs Jūs esat eh, ļoti maigas dabas cilvēks, bet es domāju, ka jums tagad vajadzētu būt ārkārtīgi striktam un mudināt jūs pārējos kolēģus citās valdībās par to, ka svarīgi ir runāt par Eiropas identitāti, izjust šo kopības sajūtu, runāt par Eiropas kvalitatīvu kopumu Un tas, ka Erasmus programma šobrīd ir apdraudēta, tas nav pieņemami. Īpaši situācijā, kad eh, eiroskepse pieaug. Ko tad mēs varam pateikt jauniešiem? Atvainošana, piedošana naudas nav? Domāju, ka nē. Mavro Jātis kungs, jums ir jābūt striktam gan vārdos, gan darbībā pret jūsu kolēģiem un jāpasaka, mums ir nepieciešama Erasmus programma, mums ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai jaunieši varētu Eiropā brīvi studēt, un mēs nevaram nacionālās ambīcijas likt pirmajā vietā. Uh, Prieksēdētāji, paldies, un tagad dodu vārdu Lekagārda kungam Alda grupas vārdā. Paldies, prieksēdētāji kungs, un paldies, es eh, pievienojos pilnīgi visam, kas šeit izskanēja. Es vēlējos pateikt eh, divus vārdus no Alda grupas puses. Pirmais, pirmais ir par eh, tiem rēķiniem, kur vēl nav samaksāt no Eiropas puses. Es tā tad nāku no valsts, kurā mēs vienmēr samaksājam savus rēķinus. Mēs par to nediskutējam. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc mēs visu laiku runājam par to, ka budžeta nepietiek, un to pieminēja arī komisārs. Ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs konkrēti risinātu šo problēmu, jo iedzīvotāji nesaprot, kur tad ir loģika? Budžeta nepietiek, bet eh, rēķini ir jāsamaksā. Šobrīd jau darbs ir izdarīts, un Eiropai ir jāsamaksā par padarīto. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs zaudēsim uzticību kā institūcijas, un tas attiecās arī uz uzticēšanos dalību valstīm. Tas bija pirmais. Otrais. Šobrīd studenti daudz cieš, un patiesībā mēs visu studējošo iespējas dalību valstīs pakļaujam milzīgam riskam, jo daudz studenti nesaņem to atbalstu, ko viņi bija cerējuši saņemt no Eiropas Savienības, un Tās nav nekādas abstraktas lietas, tā ir konkrēta realitāte daudziem, daudziem studējošajiem Eiropā. Es vēlētos brīdināt, ka šī programma ir ārkārtīgi populāra. Tā ir viena no tām programmām, kura reāli darbojās Eiropā. Un es nedomāju, ka mēs varam šo programmu padarīt par savu veidu ķīlnieci budžetam. Es eh, vēlētos brīdināt, ka jaunieši nedrīkst tikt padarīti par ķīlniekiem Eiropas budžeta nepieciešamībā, jo tādējādi mēs liekam uz spēles visu Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos Eiropai. Neskatoties uz politisko piedarību, mums ir jācīnās par Eiropas Savienības tālāku virzību, un es uzskatu, ka šis projekts ir viens no tiem, kas darbojās. Tātad tas nav jautājums tikai par konkrētām kronām, konkrētām budžeta vienībām, es vēlētos griezties pie padomas un pamudināt, lai visi kolēģi tiešām rastu naudu un līdzekļus. Paldies! Paldies Lakagārdu kungam un tagad vārds Trīpels kundzei. Frau Präsidentin, Herr Priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji, komisāra kungs. Nu jā, diemžēl ir taisnība, ka šodien Mums ir nepieciešams teikt, ka situācija ir ļoti nopietna. Erasmus programma ir, atba, ir apdraudēta. Jaunieši vairs nevar saņemt naudu stipendijām, kas ir apsolītas. Manuprāt, tas ir tieši pretēji tiem mērķiem, Un šeit es runāju tieši ar Kipras prezidentūras pārstāvi. Mums ir nepieciešams pieturēties pie tiem mērķiem, ko padoma un parlaments kopā ir izvirzējuši. Mums ir jādara vairāk mūsu jauniešu interesēs. Kā mēs varam tik ļoti tuvredzīgi rīkoties un kā mēs varam tagad atteikt finansējumu programmai, kas ir viena no veiksmīgākajām programmām. Pakas kundze ļoti pareizi teica, jau tagad mums ir 99% ieviešana šī gada oktobri, manuprāt, tas ir lieliski. Ko vēl varētu? Mēs varam, uh, piemēram, ietaupīt kaut kur citur, piemēram, attiecībā uz tabakas uh, audzēšanas uh, subsīdijām. Tabaka taču ir veselībai negatīva, bet savukārt šeit ja tikai labums ir jauniešiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts tā, lai mūsu iedzīvotāji var paļauties uz uh, mums, uz šeit mums ir jāsaprot, ka mēs, mēs šeit nestrādājam ar Erasmus programmu, bet, piemēram, arī ar Eiropas sociālo fondu, kurām nav naudas. Piemēram, vai jūs zināt, ka šobrīd nav naudas, lai cīnītos ar analfabētismu, un tāpēc arī ir ļoti svarīgi pieturēties pie tā, par ko jūs daudz runājat visu laiku. Tas, ka ir nepieciešams jauniešiem teikt, ka viņu mērķis ir uzlabot savu izglītības līmeni, tāpēc arī darīsim visu, lai neturpinātos šī bezatbildīga politika un būsim pietiekami drosmīgi un arī nākamajā eh, daudzgada finanšu perspektīvā nodrošināsim eh, līdzekļus šai attīstības politikai. Paldies, Truperis kundze, Migaļska kungs. Paldies, priekšsēdētāja. Komisāra kungs. Nu, jūs, jūs, jūs mūs nenomierinājat. Jūs redzat, ka tie, kas runāja pēc jums, Lokegārda paka un Tripels kundze, viņi drīzāk saka, joprojām ir nobežījušies par situāciju. Un tas ir pamatoti, jo visi šie skaitļi, ko jūs šeit pieminējat, te mūsu uh, bažas nenomierinā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šo programmu paturēt. Tripels kundze pieminēja par tādu programmu, kas vispār nav vajadzīga Eiropas Savienībā. Daudzos gadījumos Eiropas Savienībā nauda vienkārši tiek izšķērdēta, bet šeit Erasmus programmā mēs nevis uh, nelietīgi izlietojam naudu, bet mēs investējam naudu mūsu jauniešos. Tāpēc arī komisija un padomēji uh, ir jādara viss, lai šī nauda būtu. Jo projām sanāk, ka ir labāko un sliktāko sadalījums, jo projām ir liela stipendijas dažiem, un tas ir atkarīgs no tā, no kuras valsts cilvēks nāk. Eh, piemēram, students no Polijas, kas brauc uz Vāciju vai Franciju, viņš eh, nesaņem tikpat lielu stipendiju kā uh, vācietis, kas dodas studēt uz Poliju. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Bet par to tagad nerunāsim. Runāsim par to, ka ir nepieciešams nodrošināt to, ko esam solījuši, lai mums nav jākaunās mūsu studentu uh, priekšā tā, lai nestanāktu tā, ka Eiropas Savienībai trūks naudas vissvarīgākai programmai, uh, kura ir tik laba rezultātu. Lūdzu, dariet visu, lai Eiropas studentiem būtu nauda, lai studētu citās valstīs. Uh, Paldies, un tagad vārds Meijer kungam, goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Ir absolūti nepie, nepieņemam tas, ka šobrīd ir apdraudēta Rasmus kroma, programma, ņemot vēro pašreizējo, pašreizējos ekonomikas e, taupījums un Izglītības jomā tieši dienvidu valstis tiek skartas visvairāk. Tāda ir situācija arī manā valstī, Spānijā. Visi izglītības darbinieki ir izgājuši ielās, lai aizsargātu e, bezmaksas izglītību jo šobrīd to visu apdraud e, trojka, kas e, cenšas e, nožņaukt visu Eiropu. Tas jau atkal ir akmens, kas tiek iemests šajā laivā, lai tā kļūtu smagāka un gal galā nogrimtu. Visi šie papildus taupījumi uh, tikai novedīs pie tā, ka ģimenes ieslīgs vēl lielākos parādos un nebūs iespējams nodrošināt izglītību, kas tomēr ir vispārējais tiesības. Tieši tāpēc šobrīd ir divu ātrumu Eiropa, un mēs nevaram to pieļaut. Visiem ir jāmobilizē spēki, lai visiem būtu vienāds iespējas. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Treisens kundzei. Prieksēdētāji kungs, Erasmus programma sāka darboties pirms 25 gadiem, un 3 miljoni studenti no tās ir guvuši labumu. Nu, līdz 2003. Eh, gadam apvienotā karalists samaksāja ļoti daudz stipendijas, un šobrīd eh, ekonomika ir samazinājusies, un šobrīd eh, ekonomika ir samazinājusies par 11%, un tomēr 300 eiro mēnesī vai tas ir pietiekami, lai izdzīvotu. Ņemot vērā arī ceļošanas izdevums, tad eh, ģimene apmēram 5000 eiro papildus maksā katru gadu studentam, kurš piedalās Erasmus programmā. Kā jums liekas, cik daudz ģimeņu ir tādu, kas var atļauties savam bērnam samaksāt šo naudu? Erasmus ir bijis viens no veiksmes stāst, stāstiem, bet šobrīd eh, Erasmus programmā var piedalīties tikai tie bērni, kuri nāk no labklājīgām ģimenēm. Mums vajadzētu vairāk vairāk eh, uzmanības vērst tieši uz tiem, kuri nespēja atļauties maksāt. Paldies Andraizanas kundzei un tagad uh, Susa Vāgner. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Informācija par to, ka Erasmus programma ir nonākusi grūtībās, ir ļoti satraucoša, jo tas attiec uz Eiropas Savienības iedzīvotāju um, intelektuālo programmu. Šī programma ir viena no uh, svarīgām programmām, kas ļauj veicināt Eiropas līmeņa integrāciju. Tāpēc pēc iespējas ātrāk ir jārot nepieciešamie līdzekļi, uh, Eh, ir jādomā par pienācīgu budžeta līniju, lai atrisinātu šo problēmu un lai nomierinātu bažas, eh, kas ir radušās iedzīvotājiem. Es domāju, ka eh, tiem, kas ir atbildīgi par šo jautājumu skatīšanu, vispirms būtu jāpārdomā, pirms viņi nāk klajā ar šādiem paziņojumiem. Būtu pilnīgi nepieņemami uh, atcelt šīs stipendijas studējošiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kurijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Iepriekšējās debatas attiecās uz 20 uh, vienotā tirgus gadiem. Vienotais tirgus ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Un ja e, šīs tirgus izjukt, tad sajukt pamats e, visai Eiropas Savienībai, bet tas pats ir sakāms arī par Erasmus programmu. Erasmus ir e, ļoti svarīgs simbols visiem Eiropas Savienības jauniešiem. Ja tas sabrūk, ļoti daudziem sabruks priekšsats arī tāds, kā tas šobrīd ir par Eiropas Savienību. Ir, protams, ekonomiskās priekšrocības vienotajā tirgu uzņēmumiem, bet Erasmus ir kas cits. Erasmus ir iespēja um, pārvarēt robežas, studēt kopā ar citiem, kas runā citā valodā un kuriem varbūt ir citas tradīcijas. Tā ir iespēja iepazīties ar citiem un nostiprināt mūsu kopīgo identitāti. Šādā veidā ir veidojusies Eiropa. Un ne jau pateicoties līgumiem un birokrātiem, bet tieši pateicoties šādai pieredzē, kur viss ir piedzīvojuši. Bez Erasmus tiktu skarts arī vienotais tirgus. Tas nebūtu tik spēcīgs. Tātad Erasmus programmas pavājināšanās būs visas Eiropas Savienības pavājināšanās. Un jautājums ir ļoti svarīgs Proti, vai Erasmus uh, programma tik tiešām ir nonākusi grūtībās? Es ceru, un es aicinu padomu un komisiju darīt visu iespējamo, lai rastu nepieciešamos līdzekļus un lai nodrošinātu Eiropai nākotni, kas būtu balstīta uz to pleciem, kur studē, kuri dodas pieredzes apmaiņā uz ārzemēm, uh, atbalstīsim viņus un novēlu veiksmi padomai, un mēs gaidām tagad tikai un vienīgi labas ziņas. Paldies, paldies Skurijas kungām, tagad Nevedālovas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Pēdējos gados mēs varējām redzēt, redzēt, kā par Erasmus tiek daudz runāts un jaunieši nobežījušies, bet mums ir svarīgi un darītu visu, lai Eiropas parlaments ar sadarbotos ar citām institūcijām un nodrošinātu mūsu jauniešiem to, kas ir solīts, tā lai, lai šis veiksmīgais projekts, kas ir Erasmus, uh, netiktu apdraudēts. Daudzas dalību valstis gribētu samazināt Eiropas Savienības budžetu. Ja mēs vēlamies, lai Erasmus būtu laba programma, kas ir veiksmīgi finansēta, mums ir jābūt gataviem investēt apmācībā, investēt izglītībā, investēt arī papildu apmācībā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības institūcijas pierādītu, ka tiešām dara, ko ir solījušas. Un šādā veidā mēs varam arī skaidri parādīt, kāda ir Eiropas Savienības attieksme pret izglītību un mobilitāti. Tāpēc es aicinu padomu un komisiju darīt visu, lai Eiropas prog Eirop Erasmus programma netiktu apdraudētu. Paldies, Rabba Atukunds. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau man kolēģi teica, Eiropas Savienības tēls, pateicoties Erasmus programmai, ir labs tēls. Un tas, ko mēs aptraudam, ir tieši uh, Eiropas Savienības tēls brīdī, kad ļoti daudziem pilsoņiem ir bažas par daudziem Eiropas Savienības projektiem. Eh, apdraudēt šādu programmu, kas ir veicinājusi uh, labu Eiropas tēlu un ir, ir absolūti nepieciešama, tas atstās dramatiskas sēkas. Cienījamais padoms pārstāvi, jūs uzsvērāt eh, šīs problēmas, eh, ar kurām mēs saskarsimies 2012. gadā un arī nākotnē, bet jūs mums nedodat konkrētu atbildi. Un Eiropas parlamentā ir vienprātība par sekojošu jautājumu, vai jūs domāsiet par uh, to, kā gūt līdzekļus, lai eh, sektu izdevumus eh, tām programmām, kuras jūs esat apņēmušies īstenot. Ir jādomā eh, ne tikai par izglītības programmām, bet arī kohēzijas fondu programmām. Es aicinu uz autonomu finansējumu, kas mums ļautu izkļūt no šādas dalībvalsts lēmumu pieņemšanas. Paldies! Paldies, un tagad vārds Enēna kungam. Paldies priekšsēdētāji. Erasmus programmai, protams, ir e, savi limiti, bet e, tieši pateicoties šai programmai, jauni cilvēki novērtē Eiropas ideju. Tā ir Eiropa e, daloties pieredzē un nevis Eiropa, kur veicinātu konkurenci visu starpā. Ja Eiropas Savienības institūcijas tiek tiešām domāt par pilsoņu vispārējām interesēm, uh, tad mēs šobrīd nerunātu par drastiskiem taupības pasākumiem, bet gluži pretēji rīkotos kopīgi, lai piešķirtu vairāk stipendiju, lai Erasmus, eh, no Erasmus varētu iegūt ne tikai 3-4% iedzi, eh, iedzīvotāju un jauniešu. Erasmus jau šobrīd saskars ar milzīgām finansiālām grūtībām un vēl eh, sliktāk būtu, ja šī sistēma tiek aizstāta ar uh, aizdevumu sistēmu. Proti, tas nozīmē, ka uh, studentiem būtu jāsāk profesionālā dzīve ar parādu slogu. Ja mēs vēlamies izkļūt no krīzes, tad mums ir nepieciešams veicināt labāku izglītību, un labāku pētniecību, un uz mums gulstas atbildība par to, lai tiktu izglābta ne tikai Erasmus programma, bet lai tā tiktu arī attīstīta un tā būtu atbilstoša mūsdienu izaicinājumiem. Ir nepieciešams paplašināt šo programmu vienlaikus. Organizējot arī strādājošo tālāk izglītību, ir nepieciešama izglītība visiem strādājošiem Eiropā. Paldies! Paldies NN kungām Borgēcijo kungām vārds. Ir jāatbalsta Erasmus programmu, jo eh, tā ir mūsu jauniešu nākotne. Nav pieņemami tas, ka šo programmu apdraud birokrāti. Ir nepieciešams eh, samazināt darbību finanšu tirgu, bet nekādā gadījumā nevajadzētu apdraudēt Erasmus programmu. Pateicoties Erasmus programmai, ir iespējama iedzīvotāja apmaiņa Un tas ļauj arī atvieglot izdevumu slogu ģimenēm. Jauniešiem, kas vēlas strādāt, tas dod arī izglītības un uh, darba iespējas. Es īpaši vēlētos uh, pieminēt manas pārstāvēto reģionu. Reģionu noteikti varētu iesaistīties arī šajās iniciatīvās, eh, ievērojot subsidiaritātes principus. Erasmus programma ir ļoti nozīmīga programma, un mēs, kas esam eiro kritiski noskaņoti, atbalstām šo programmu vairāk nekā citas programmas, kas varbūt tiek piedāvāts kā pro-eiropiskāks. Protams, nevajadzētu lieki tērēt līdzekļus, bet katrā ziņā nevajadzētu skart šo programmu. Paldies! Paldies, nākamais kolēģis Bekarkungs. Mm. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, tāpat kā Dorisa Paka jau sākumā definēja, mums vajadzētu paziņot par mūsu uh, uztraukumu, ņemot vērā šos taupības pasākumus, kas uh, tiek ieviesti pilnīgi nevajadzīgās vietās. Mums ir uh, jādomā par to, ka uh, tiek sagrauta Eiropas kvalifikācija. Ir jāatcerās, ka tas ir spēcīgākais ierocis pret krīzi, pret bezdarbu un, protams, pa, m, mm, pret m, um, to, ka Eiropā vairs nebūs konkurētspējīga. Tāpēc, kā pareizi norādīja kolēģi, mums ir jāatcerās, ka e, tas ir tikpat svarīgi kā iekšējais tirgus un eiro. Mēs šeit apšaubām pilnīgi neapšaubāms vērtības. Es ceru, ka nekad nekas tam līdzīgs vairāk nenotiks, un es ceru arī uz labu iznākumu. Es ceru, ka komisija vērsīsies pret eh, šiem nepareizajiem izteikumiem presē, kas parādījās 15. oktobrī, proti, ka it kā nevarot garantēt Erasmus finansējumu, tāpēc, ka padome nevēlas pildīt, pildīt uh, eh, savus pienākumus. Es vēršos pie padomes, uh, esmu pārliecināts, ka vairākums kolēģu šeit parlamentā man piekrīt, mums ir jāuzņemas atbildība par nākotnes uh, paudzēm. Mums ir jārūpējas par šo paudžu izglītību. Lielas paldies, Pekara kungs. Alrubial, Jēna Lepto. Nākamais runās gadīs Abars Rubijāls kundze. Paldies, priekšādātāja, Levandauska kungs. Godātās padomas pārstāvam. Pirms pāris dienām šajā pašā plenāra sēdē diskutējām par budžetu attiecībā uz 2013. gadu. Un to brīdi īsumā ņēmām vērā arī komisijas priekšlikumu un parlamenta priekšlikumus, secinot, ka 2013. gadā pietrūks maksājuma apropriācija. Tas varētu ietekmēt Erasmus programmu. Un mēs nevaram neko saprast par nākamo gadu, jo nezinām, kas notiek ar šo programmu šogad. Galu galā ir jāpārliecinās, ka saistības tiek izpildītas, jo, ja netiks piešķirt atbilstīgi maksājumi, tad daudzas programmas nākamgad ciedīs. Ministra kungs mums teica, ka, lūk, nebūs problēmas ar maksājumu apvērtiem nākamgad. To pašu dzirdējām pagājušajā gadā no padomas. Un, lūk, skat, kāda situācija ir šobrīd. Problēmas ir. Mums arī tika teikts, ka līdzekļi būs pietiekami un tā tālāk, bet šogad komisijai atkal ir bijis jānāk klajā ar budžeta grozījumiem, jo naudas nav pieticis Un es nedomāju, ka mēs esam no problēmas izkļuvuši. To atrisināt tomēr ir iespējams. Viss, kas ir vajadzīgs, lai, uzklau, eh, lai padomu uzklaus parlamentu komisijas priekšlikumu. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Nitras kungs. Paldies priekšsādātāji. Eh, Dāmas un kungi. Laikā, kad visas Eiropas valstu valdības runā par bezdarbu, īpaši jauniešu vidū, tad atcerēsimies, ka tie, kas uzsāk savu profesionālo dzīvi, tiešām visvairāk tieši no bezdarba, vairāk nekā citas vecuma grupas. Un tāpēc informācija par Erasmus programmu apdraudējumu, kā arī padomus uzvedību pierāda to, ka padomu šeit ir vainojami tiešām vislielākā mērā. Mums taču ir jāuzklausa mūsu jaunieši. Es esmu runājis ar, runājis ar viņiem un. Uh, Eh, un viņi saka, ka tas ir, tas ir briesmīgi, ka Eiropa ne, nepalīdz iedzīvotāji, risināt iedzīvotāju problēmas. Mums šai krīzes laikā ir jā, katru dienu jāpierāda pilsoņiem, ka viņiem Eiropa ir vajadzīga, mums ir jāpalīdz viņiem. Tā ir tāda vēsts, kas palīdzētu saprast, ka mēs esam vajadzīgi. Jo pilsoņi šobrīd nebūtu neuzskata tā Un tāpēc Lamasūra kungam un Levandovska kungam vēlos teikt, lūko, esmu jums ļoti pateicīgs par to, ko jūs teicāt un darāt, jo ja nebūtu jūsu balss un jūs vēst, tad Erasmus programma, es domāju, klusām agonijā nomirtu un neviens par to pat nerunātu. Nepre, nebrīnījos dzirdēt to, ko teica Megaiska kungs. Viņš kritizēja komisiju. Šodien esam situācijā, kad padoma un komisija, komisija jārunā vienu balsu un jāatrisina šī problēma. Priecājos, ka mums ir šeit saskaņota nostāja Eiropas parlamenta ietvaros. Eiropas parlamenta. Eiropas parlamentam ir direktīva 665 no 99. gada, un tur tiek noteikti nosacījumi, kādos jādarbojas uh, uh Eiropas darba ņēmējiem. Uh, Tur, piemēram, ir arī noteikti temperatūra, kādai jābūt darba vietai. Es gan nezinu, vai šai telpā ir atbilstīga temperatūra. Es nerunāju šeit par eh, politisko atmosfēru, ne, bet tie par fizisko temperatūru. Man liekas, ka šeit kaut kas nav kārtībā ar termostatu. Paldies, turpina priekšādātāji. Nu, tūlīt pat sāksies balsojums, pulkstas 12. tas paredzēts. Un gribu tāpēc eh, vaicāt kolēģiem, kas uzstājās iepriekšējās diskusijās, eh, tagad neizteikties vēl vienreiz brīvā mikrofona procedūram, jo īpaši daudz laika daudz nav. Tālāk Anģelīlī kundze. Te, diciamo, Paldies priekšēdētāji. Jauniešiem dienu nebūtu tī, jābūt tiem, kas maksā par visu šo ekonomisko krīzi. Esam nonākuši ekonomiskā recesijā un ļoti daudz iespējam jau izšķērdējuši. Varbūt mēs varētu likvidēt šo Strasburu kā vienu no parlamentu vietām un tā ietaupīt naudakļu, bet lūdzu neķersimies klāt tiem līdzekļiem, kas atbalsta paredzēt šāda veida programmām. Un Erasmus programma ir viena no svarīgākajām. Tā palīdz miljoniem jauniešu Eiropā. Tā dod viņiem iespēju doties uz otru valsti, un tā parasti palīdz tiem jauniešiem, kuriem ekonomiski nemaz nav tik plašas iespējas ceļot un apskatīt Eiropu. Viņi var izmantot šo iespēju arī pēc tam, lai atrastu darbu, un darbu, darbu atrast, kā mēs zinām, jauniešiem ir ārkārtīgi grūti. Jo viens no četriem jauniešiem Eiropā šobrīd ir bez darba. Mēs to turpinam atkārtot un atkārtot šai parlamentā. Un tāpēc visi jaunieši, kas klausās šīs debatas, raugās uz mums ar cerību. Un viņiem es gribētu solīt, ka Erasmus programma netiks apcirta. Un Eiropas iestādēm jādara viss, kas ir to spēkos, lai tas tā arī notiktu. Paldies tālāk, Papanikonalkungs. Paldies, priekšādētāji! Mēs visi ļoti zinām, ka Erasmus ir viena no veiksmīgākajām Eiropas Savienības programmām. Iedzīvotāji to identificē ar Eiropu. Un tāpēc šodien, ja mēs spriežam par to, vai šī programma ir apdraudēta vai nē, tad mēs atklāt sakot apstrīdam pašu savu eksistenci un tās vajadzību. Atgādināsim, ka esam par to iepriekš, da, iepriekš līdzīgā kārtā diskutējuši arī par Schengen zonu. Tas ir nepieņemami. Un tāpēc vajadzētu atcerēties, ka šīs 33 pro valstis, kas piedalās šajā programmā, ir eh, jāturpina atbalstīt, ir jāpliecina tam, ka viss risināsies atbilstīgi. Es tiešām no visas sirds gribu pateikties visiem šīs programmas dalībniekiem, skolotājiem, eh, studentiem, visiem, kas ieguld visu, lai process risinātos atbilstīgi programmas ietvaros, jo Erasmus programma ir ārkārtīgi vērtīga. Un valdības kļūdās, ja tās vēlas to apciep, domājot, ka tai nav īpaši liels nozīmes. Mums ir jāparāda, ka kādi ir pierādījumi, un tie nav apgāžami. Un nedrīkstam, eh, nedrīkstam, eh, nedrīkstam apdraudēt šo programmu. Paldies, Papa Nikolau kungam, nākamais runātājs. Grazie, prezidente, komisārio, eh, e, e, reprezentanza del, e, prezidenta del Cipriot. Paldies, priekšādātāji. Komisār kungs godātais Kipras prezidentūras pārstāvi, nu šis nav tas pats jaukākais veids, kā svinēt 20 gadu jubileju Erasmus programmai. Eiropas jauniešiem, jāsaka, droši vien šobrīd ir milzīgs apmūsums. Visi šie studenti, kas varējuši izmanto šo lielisko programmu, lai pārvietotos pa Eiropu, viņiem ir vajadzīga arī kaut kāda drošība un ir pilnīgi neiedomājami, ka mēs ļaujam krīzei ietekmēt šo programmu un kaut kādā veidā to apdraudēt, apdraudēt tās panākumus. Es domāju, ka viena lieta nu gan mums ir jāapzinās skaidri, un tas ir tas, ka mūža izglītības programma, kas ir darbojušies iepriekšējos septiņus gadus, e, patērē ļoti nelielu procentu no Eiropas budžetu, bet tāpat laikā tā ir palie 65% e, pieņēmusies apmēros. Un tāpēc būtu ļoti nepareizi teikt, ka nevaram uh, šo nelielo summu tomēr palielināt programmai. Es ceru, ka Kipras prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, ņem šo te jautājumu vērā un paklausīs parlamentam. Parlaments savukārt viņiem nosūta ļoti vienotu saliedātu ziņu par šo jautājumu. Paldies! Nākamā runātāja. Erasmus programma ir programma, kas ir burtiski emblemātiska, tā ir simboliska, tā simbolizē visu Eiropas Savienību. Uh, Tā ir viena no lielākajiem panākumiem un sasniegiem Eiropas Savienībā, un tieši tāpēc mēs parlaments atbalstam to, ka vajadzētu at palielināt atbalstu šai programmai, kas vērsta uz apmācību un izglītību jauniešiem laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Tādā veidā pilsoņi tiks izglītot, un tas ļaus mums izskaust bezdarbu jauniešu vidū, kas, protams, ir ļoti aktuāla problēma daudzās dalību valstīs šobrīd. Tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības nākotnē, tāpēc mēs pieprasām programmas atbalstu. Palīdz palielināta turpmākajā finanšu plānā. Un jāatceras, ka programma attiec uz jauniešiem līdz 35 gadiem, un ir savukārt citas programmas, kurās var turpināt mūža izglītību. Te mēs runājam arī par apmācību jaunajiem uzņēmējiem, kas tāpat palīdzēs veidot jaunas darba vietas. Turklāt programma cīnās arī pret nabadzību, tā atbalsta arī rūpniecības palnību. Paldies tikā kundzei, tālāk Takuls kungs. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Euroopan tulevaisuuden perusta lepää meidän lasten ja nuorten harteilla ja Eiropas Savonības nākotne ir atkarīga no bērniem un no jauniešiem. Tie, kas izsakās negatīvi par Eiropas Savienības kopējo darbu un vienotību, kas saka, ka ar Erasmus programmu nepietiek, eh, lai nodrošinātu bagātību Eiropā, noteikti maldās. Mums ir jānodrošina investīcijas izglītībā, ir jādomā arī par brīvu kustību Eiropā. Mēs saprotam, ka eh, tirgum ir vajadzīgs labs darba spēks. Un īsnībā tas noteikti būtu viens no uh, ieguldījumiem, ko veiksmīga Erasmus programma varētu dot. Uh, Mēs runājam par to, ka izglītība ir ārkārtīgi svarīga, un ja mēs tagad samazinām finansējumu izglītībai, tad tas patiešām ir uztraucoši. Kīpras prezidentūra noteikti nevēlas atstāt tik negatīvu mantojumu izglītības jomā. Es domāju, ka komisāram un Kīpras prezidentūrai vajadzētu uzņemties atbildību. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji! 3 miljoni Eiropas studentu ir izmantojuši izdevību piedalīties apmaiņas programmās, uzlabojot eh, savas profesionālās un valodu prasmes. Un es esmu pati viena no tiem jaunajiem deputātiem šajā parlamentā, kas arī ir guvuši labumu no Erasmus programmas, eh, piedaloties tajā un jaunieši eh, to ļoti augstu novērtē, jo daudziem nav resursu, lai viņi vispār varētu izbraukt kaut kur uz ārzemēm. Pagātnē tā bija tikai bagāto priekšrocība. Un, protams, studentiem tā ir lieliska izvedība, uz, izdevība. Un kā mēs varam garantēt studentiem? Uh, ka viņi saņems eh, arī nākotnē eh, tās stipendijas, kas tiek piešķirtas šīs programmas ietvaros, jo apmācība ir ārkārtīgi svarīga un tā ir viena no vadošajām programmām un kāda vispār no Eiropas jēgas, jēga mēs beidzam šo programmu. Paldies. Fernandes kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs, protams, visi apzināmies, ka jauniešu bezdarbs ir uh, divkāršais pēdējo desmit gadu laikā. Bet Erasmus programma ir bagātinājusi studentus, ļaujot viņiem apgūt jaunas zināšanas un jaunas prasmes, kas palielina viņu iespējas iekļūt darba tirgū. Un padomēji vajadzētu atbalstīt Erasmus izdzīvošanu. Nedrīkst paziņot, ka mēs par Erasmus vairs nemaksāsim. Šeit padomē ir jārāda priekšroka īpaši ar šo programmu. Tā ir prioritāra programma un tā ir bijusi Eiropas kopējā projekta neatņemama sastāvdaļa, un padomēji mm, nevajadzētu vēl vairāk eh, pastiprināt skepsi pret Eiropu, nemaksājot par šo programmu. Paldies! Nākamā runātāja. Esmu eh, ļoti priecīga, ka var uzstāties eh, šajā sēdē. Šī programma tiešām ir bijusi ļoti veiksmīga, un mēs te tagad runājam par to, vai to turpināt vai nē. Tā ir viena no visveiksmīgākajām Eiropas programmām, bet mm, dalībvalstīm šāda programma ir jāatbalsta, jo tā ir tiešām darbojusies veiksmīgi. Līdz ar to mēs atbalstītu Eiropas nākotni. Man ir prieks eh, redzēt, ka vairums parlamenta deputātu atbalsta programmas turpināšu, uh, turpināšanu un arī tās nākotnes attīstību. Un nākamajā budžetā tas ir jāņem vērā. Paldies! Rānsdorf kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir pavisam vienkāršs jautājums, kas ir saistīts ar 80. gados izteiktu domu. 80. gados 75% dalībvalstu IKP uh, un IKP pieaugumu radīja uh, zinātnes un uh, pētniecības rezultātu pieaugums. Un jājautā tagad, kādēļ komisija apgriež zinātnei paredzēto finansējumu, jo tas ir tik būtisks, lai varētu pārvarēt krīzi. Mēs gribētu dzirdēt paskaidrojumus no komisijas, kādēļ mēs graujam šo izaugsmas potenciālu. Paldies, tālāk Garīga Paleta, lūdzu, nāk. Paldies, priekšsādātāji. Erasmus ir tiešām lielisks piemērs labai pozitīvai Eiropas budžeta izmantošanai. Un mēs gadiem esam eh, ļoti eh, bezatbildīgām deklarācijām nākuši klajā, bet šī programma katrā ziņā tāda nav un ir jāaicina komisija eh, veikt uh, visas, visus maksājumus, kas, tiem, kas tai būtu jāveic, kā Levandovska kungs mums solīja. Protams, ka mums ir deficīts Eiropas budžetā. Aptuveni 35 miljardi eh, eiro, Un eh, nākošais gads, protams, tas ietekmēs daudzas pozīcijas, ieskaitot Erasmus. Lamas Urkungs nesen nāca klajā ar paziņojumu presei, paziņojot, ka tā nav liela budžeta problēma, taču jautājums ir par to, kā mēs tomēr varētu atbilstoši sakārtot budžetu. Dāmas un kungi, komisāra kungs, saka Boris kungs. 2,5 miljoni dalībnieku Erasmus programmā raugās uz mums un gaida, ko Eiropa sacīs. Viņi vēlas redzēt, vai mums pietiks apņu, apņēmības piedāvāt viņiem jaunas iespējas un labāku integrāciju. Nav nekā labāka par Erasmus šajā ziņā un šī pieredze saglabāsies jauniešu prātos visu viņu dzīvi, un tieši tādēļ mēs turpinām cerēt, ka nākotnē jūs e, efektīvi varēsiet atrisināt šo problēmu. Es ceru, ka jums patīk sports. Pēc vakardienas mača es vēlētos, lai jūs būtu tikpat efektīvs kā Roberts e, Levandovskis spēlē pret Real Madridu. Jā, paldies, un e, mēs bija Algokungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs vēlaties runāt par kaut ko pozitīvu, kas e, Eiropā vispār ir, tad tas ir Erasmus. Un komisāra Redinga nesen mums par to atgādināja, un tādēļ mums nevajag zaudēt šo iespēju. Tas būs tiešām nepiedodami. Mums ir jāpārskata budžets Mana kolēģe e, jau par to runāja, un mums ir atliek pārliecināt padomu. Paldies! Paldies, ka izteicāties tik īsi. Es vēlētos atkārtināt kolēģiem, e, kuriem nebija iespēju šodien izteikties, ka viņi var iesniegt e, rakstisku dokumentu, ne vairāk kā 200 vārdi, un šis dokuments tiks iekļauts šīs dienas sanāksmes protokolā. Tagad došu vārdu komisāram Levandovskim. Priekšsēdētājs kundzei, kolēģi, liels paldies par jūsu reālo apņēmību uh, glābt Erasmus programmu. Tas nāk patiešām laikā. Mums ir pienācis laiks uh, zvanīt trauksmes zvanus. Paldies arī, ka atgādinājāt eh, par eh, Levandovska veiksmīgi gūtajiem vārtiem vakar spēlē pret eh, Real Madrid. Uzskatu, ka šī ir iespēja redzēt, kas slēpjas aiz skaitļiem. Brīžiem ir jāsaprot, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem budžetā. Ļoti vienkārši ir um, samazināt skaitļus uz papīra, bet ja mēs redzam tūkstošiem Erasmus studentu, tad tas kļūst sarežģītāk vai arī, ja mēs redzam simtiem mazu un vidēju uzņēmumu, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem, šiem uzņēmumiem ir vajadzīga likviditāte kredītu krīzes situācijā, un šādā gadījumā apgriezt šos skaitļus kļūst jau daudz sarežģītāk. 88. gadā Erasmus programma sākās ar apmēram 18 miljoniem eiro, bet tagad 4000 augstākās izglītības iestāžu Eh, trīs, vairāk kā 30 valstīs, arī ārpus Eiropas Savienības, ir parakstījušas Erasmus izglītības hartu, un tā ir ārkārtīgi mm, simboliska lieta Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība kļūst šādā veidā redzama jaunajai paaudzei. Situācija, kā esmu noskaidrojis, ir šāda. Es varu jums apgalvot, un es domāju, ka arī ministrs Mavro Janis var apgalvot, uh, ka studenti, kas gūst labumu no Erasmus programmas šī gada sākumā, 2013. gada sākumā, noteikti netiks apdraudēti. Visas programmas tiks īstenotas, esam nosūtījuši naudu nacionālajām aģentūrām 33 valstīs. Bet uh, apdraudēti, protams, ir uh, šie papildus lūgumi sekt uh, 2012. gada eh, pieprasījumus. Protams, visvairāk cietīs tie studenti, kas nāk no trūcīgām ģimenēm visā Eiropā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs risinājums, mums ir vajadzīga jūsu apņēmība. Neaizmirsīsim, ka Erasmus ir daļa no mūža izglītības problēmas, tāpat arī ļoti prestiža Marija Kirī programma jauniem pētniekiem tiek apdraudēta, ja nevarēsim piešķirt 100 miljonus eiro šogad. Tas noteikti ir jāņem vērā, jo mēs šeit sākam cīņu par nākotni līdz 2020. gadam. Nav taisnība, ka visas pētniecības programmas tiks apgrieztas. Tas ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības budžeta uh, posmiem. Tas ir pieaugums uh, līdz pat 80 miljoniem eiro. Bet mums noteikti vajadzētu paust studentiem, ka 2013. gada programmas nav apdraudētas. Lielas paldies, Lemendovska kungs, lielas paldies par jūsu solījumu. Tagad uh, Kīpras prezidentūras vārdā Mavro Jānis kungs. Quietly, Lūdzu, nāciet zālē un apsēdieties, lai zālē būtu klusums. Godāmie deputāti, liels paldies par šīs dienas debatēm. Priekšsēdētājs Svoboda nāk īstajā laikā, bet es noteikti ievērošu viņa ieteikumu. Protams, ņemšu vērā arī visus komentārus un idejas. Esmu to visu sev uh, piezīmējis, un es noteikti nodošu tālāk jūsu teikto dalību valstīm un padomēji. Es vēlētos jums teikt, ka mēs piekrītam viedoklim, ka studentu mobilitāte Erasmus programmas ietveros ir būtiska nākamajām paudzēm. Godājumie kolēģi, lūdzu izturieties mazliet klusāk. Izrādiet cieņu runātājiem un citiem kolēģiem. That, uh, share... Es teicu, ka mēs piekrītam, ka studentu mobilitāte Erasmus programmā ir daļa no mūsu vīzijas par nākotni. Mēs uzskatām, ka Eiropai tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja ir runa par maksājuma apropriācijām 2012. gadā, padome, kā jau es iepriekš minēju, izskatīs uh, budžeta grozījumu projektu numur 6, ko ir ieteikusi komisija, un mēs noteikti analizēsim uh, maksājumu apropriāciju iztrūkumu, ko ir identificējusi komisija visām programmām. Tā skaitā mūža izglītībai, Erasmus, uh, Marijai Kirī un citiem būtiskiem šo programmu elementiem. Varu jūs pārliecināt, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai izvairītos no situācijas, eh, par kuru mēs visi esam nobežījušies. Proti nodrošināsim, lai Erasmus programma varētu turpināties uz priekšu bez pārtraukumiem. Par 2013. gadu Eiropas parlaments un padome tikko ir uzsākuši samierināšanās procedūru, lai panāktu vienošanos par maksām līmeņiem, par maksām apropriācijām nākamā gada budžetā. Mūža izglītības programma, protams, ir iekļauta šajā procedūrā. Attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu no 2013. līdz 2020. gadam, kā jau es minēju agrāk, jūs noteikti mm, sapratīsiet, ka diskusijas turpinās, un mēs nevaram jau tagad paziņot par eh, šādu diskusiju rezultātiem. Taču es domāju, es jūtu, ka Erasmus nav apdraudēts. Mēs nepieļausim, ka kaut kas tāds notiks. Esam apņēmības pilni par to cīnīties. Paldies! Much, uh, Lielas paldies ministram Mavrojanis, godāmie kolēģi. Pulkstens 12. tieši pulkstens 12. sāksies balsojums. Tagad īsts pārtraukums.